no liberāļiem. Paldies, paldies visiem, dārgie kolēģi! Komplimenti! Jā, paldies! Paldies, un rakstiskais paziņojums 0041 slīps ir 2011, ko iesniedzis ir. Uh, A, es atvainojos 0037 2011, ko iesniedz Danelī kungs par salām un Eiropas iniciatīvu ir paziņ, parakstīta. Saskaņā ar 123. pāntu reglamentā šis paziņojums tiks nosūtīts saņēmējiem un tiks publicēts arī norādot uz uh, sastādītāju vārdiem. Tagad Danelis kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāju kungs. Es vēlos, eh, lai mēs visi padomātu mm, par to, kā uzlabot kohēziju, stiprināt kohēziju visos reģionos. Mūs interesē ilgtspējīga izaugsme un attīstība. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, Karvaljo, eh, Smita kungam, Uģes kungam, pārējiem, kas eh, pārkstīja šo deklarāciju. Uh, praktiski arī Danelis kungam un Tagrās kundzei. Paldies, Sirsnieks, paldies arī jums. Tagad balsojumi. Mišēla kunga ziņojums par vīzu kodeksu, kopienas vīzu kodeksu. Personāla balsojums